Dear colleagues, it is uh, time to start also because... Dāmas un kungi, sāksim darbu. Sāksim balsošanu, mums ir ļoti daudz darāmā. Un uh, mums tiešām ir daudz jābalso. Nu ko, ja esat gatavi, tad pirms balsošanas vēlos sveikt mūsu vidū viesus no mana reģiona. Es pateicos viņiem par to, ka viņi ir ieradušies un ka piedalīsieties arī šajā balsošanā. Paldies, kolēģi, paldies! Sāksim ar devīto punktu. Mandāts trialogam 2016. gada budžetam Lavija ziņojums. Nu, ko, ja esat gatavi, <coughs> sāksim. Pirmais grozījums. Kurš pāri? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais uh, grozījums trīs daļās. Pirmā, kurš pāri? pret atturas pieņemts. Otrā daļa par. Otrā daļa par. Pret. Pārbaudam elektroniski. Listen, shoot. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais pieņem par pret atturas pārbaram elektroniski. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Approvato pieņemts. Andiamo adesso al compromesso 1. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas noraidīts. Septītais trīs daļās. Pirmā daļa par pret pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Par pret atturas norādīts. Devītais grozījums par pret atturas pārbaudam. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas noraidīts. Divpadsmitais divās daļās par pirmā daļa pret atturas pārbaudam. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par. Pretā turas pieņemts. 13. Eh, par. Eh, pret atturas pārbaudam. Visi nobalsojuši. Ir viens eh, politiskām grupām nepiedarošs deputāts par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Pār, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim elektroniski par ziņojuma projektu. Sākam balsot.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 desmito punktu elektroniski. Šeit tā tad ir runa par starp institucionālo līgumu par uh, barību un dzīvnieku barību. Oficiālām kontrolēm sākam balsot.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 Balsosim par 11. punktu - resursu liederīga izmantošana ceļā uz aprītas ekonomiku. Pietikainen ziņojums. Iniciamo subito. Sākam ar eh, balsojumu par trešo kompromisu par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. Otrais punkts. Nē. Balsosim par 78. dalī ziņoja uh, grozījums par, pret, atturas noraidīts. Uh, IT komitejas otrais uh, grozījums par, pret, atturas noraidīts. Tagad balsojam par eh, trešo punktu. Pirmais punkts Itra komiteja. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 82. 83. identiski par. Pret. Atturas pieņemts. 84 atsaukts. Balsojam par 85. par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 pret atturas pieņemts. 89. par pret atturas pārbaudam elektroniski. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par sesto kompromisu par pret atturas pieņemts. 12. empul. Kurš? Kurš par? Pret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 pret, atturas pieņemts. Tagad balsojam treš, pa trešo punktu par, pret, atturas norēdīts. Ceturtais sample punkts par, pret, pārbaudam elektroniski. quelli sono lì sotto. Mm. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Norēdīts. Piektais sample punkts par. Pret. Atturas norēdīts. Sestais sample punkts par. Pret. Atturas norēdīts. Astotais empul punkts par, pret, atturas norēdīts. Devītais empul punkts par, pret, atturas norēdīts. Pārvaram elektroniski. Il voto è aperto. Sākam balsot. Votato tutti. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Norēdīts. Desmitais punkts empulu komiteja par. Pret. Atturas norēdīts. 108. par. Pret. Atturas. Es domāju, ka pieņems, bet pārbaudam. Avete votato tutti? Mēs nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par 109. pār. Pret. Atturas pieņemts. 111 pār. Pret. Atturas pieņemts. 112 pār pret atturas noraidīts. 114 pār pret atturas noraidīts. Tagad astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad uh, 18. ampul punkts. Par. Pret. Atturas noraidīts. 136 par. Pret. Atturas noraidīts. Tagad 135 par. Pret. Atturas pieņemts. Devītais kompromiss pār, pret, atturas, pieņems. Pied, 155 pār, pret, atturas, noraidīts. 156 pār, pret, atturas, noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 150, 175 par pret atturas noraidīts. 176 par pret pārbaudam elektroniski.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 pret atturas pieņemts. 183 par pret atturas norēdīts. 184 par pret atturas pārbaudam. Avete votato tutti? Beidzam balsot. Norādīts. 12. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 194, 195 identiski pār, pret, atturas, pieņemts. 196 pār, pret atturas noraidīts. Kompromiss 13 pār pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par sesto itre punktu. Pirmā daļa - tekstu redakcija, ka design and. Kurš par?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 Respinto. Norādīts. 221 par pret atturas. Ko dara sociālisti? Nesapratu. Pār. Labi, pieņemts. Nu, neredzēju nevienu roku, tad, nu, piedodiet. 222. Pār pret atturas noraidīts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. Un tagad 228 papildinājums par pret atturas pieņemts. 234, 235 identiski par pret atturas pārbaudam. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. 3, 14. Uh, tiešais punkts par trešā daļa pret atturas norādīts. 16. kompromiss par pret atturas pieņems. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 246 par pret atturas pārbaudam. Avete votato tutti? Beidzam balsot. Noraidīts. 248. 249 par pret atturas noraidīts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 253 par pret atturus noraidīts. 2, 5, 4 tikai par pirmo daļu. Par pret atturus noraidīts. Otrā daļa atkrīt tagad 251 eh, neatvainojiet, 19. kompromiss. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 221 par pret atturas pieņemts. 252 par pret atturas noraidīts. Tagad piektais punkts, pirmā daļa itra priekšlikums pār, pret, atturas pieņemts. Pirmais punkts, pirmā daļa empu pār, pret, atturas noraidīts. Kompromiss 20 par, pret, atturas pieņemts. Tagad balsojam par 13. punktu otro daļu ITRE komiteja. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam. Avete votato tutti? Visi nobalsoja. Beidzam balsot noraidīt. 284 turmes par pret atturas pieņemts. 287 par pret atturas pieņemts. 280, 292 eh, divās daļās, pirmā daļa kurš par pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas norādīts. Tagad 293 par, pret, atturas norādīts. Balsojam par 297. Par. Pret. Atturas pārbaudam. Avete votato tutti? E se non la so, sbetta basta. Norēdīts. 297 par. Pret. Atturas norēdīts. 299 pār pret atturas noraidīts. 300 pār pret atturas noraidīts. 303 pār pret atturas noraidīts. 304 pār pret Atturs norādīts. 305 par. Jābalso arī par 9. ietekamtais punktu. Kurš par? Pret. Atturs norādīts. 305 par. Pret. Atturas norādīts. 306 par pret pārbaudam. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Beidzam balsot. Norēdīts. Tagad 21. kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 13. punkts eh, emplu par pret atturas noraidīts. 15. punkts emplu par pret atturas noraidīts. 7. pirmā daļa itre par pret atturas noraidīts. 10. itre par pret atturas pārbaudam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. Un tagad 13. pirmā daļa īpra par pret atturas noraidīts. 14. punkts, pirmā daļa itre par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss 22 par, pret, atturas pieņemts. Tagad 320 uh, par, pret, atturas pieņemts. 321 par, pret pret atturas pārbaudam. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 322 pār pret atturas noraidīts.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 atturas noraidīts. 320, 30 par, pret, atturas noraidīts. 337 par, pret, atturas pārbaudam. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 25. kompromiss par pret atceras pieņemts. 8. punkts citra komiteja par pret atceras noraidīts. E, tālāk 345 par pret atceras noraidīts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 pieņemts. 354 par pret atturis norādīts. 347 par pret atturis norādīts. 359 par pret pret atturas pārbaudam. Nu, es un dēviens par daudz. Es un dēviens par daudz. Visi nobalsojuši, beidzam balsot noraidīts. 27. kompromiss. Par pret atturas pieņemts. 28 pār pret atturas pieņemts. 362, 473 identiski par pret atturas noraidīts. 366 pār pret pret atturas noraidīts. 367 pār pret atturas noraidīts. 367 par pret atturas noraidīts. 29. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. Noredīts. 378 par, pret, atturas pieņemts. 379 par, pret, atturas noraidīts. 380 par, pret, atturas noraidīts. 30. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. Un tagad. 390. pār, pret, atturas pieņemts. 391. pār, pret, atturas noraidīts.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 396 pār pret atturas norēdīts. 397 divās daļās. Pirmā daļa, kurš pār, kurš pret atturas norēdīts. Un tagad 307, jo mēs nevaram balsot par otro daļu, ņemot vērā, ka pirmā noraidīta. Tātad 307, kurš pār? Neviens. Pret. Jau šatturis noraidīts. Tagad trešā daļā, 13. punktā, itrep, kurš par pret atturas noraidīts. 12. punkts, itrep par pret atturas pieņemts. De, 18, 19. ītra par pret atturas norēdīts. 31. kompromiss par pret atturas pieņemts. Un tagad Pārbaudam. Labi. Protams, protams. Pārbaudām 31. kompromisu. Avete votato tutti? Visi sabalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. punkts. Empul. Par pret atturas noraidīts. 17 pār pret atturas noraidīts. 11. 16. no itra par pret atturas noraidīts. 11 itra par pret atturas noraidīts. 12 itre pār pret atturas noraidīts. 409 pār pret atturas noraidīts. 410 pār pret atturas pieņemts. Pirmā daļa, 20. punkts, itre pār pret pret atturs pieņemts. 11. punkts ēmpul pār pret atturs noraidīts. 411 pār pret atturs pieņemts. Otrā dēļa, septītais punkts, itra par pret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 atturas noraidīts. 415 pār pret atturas noraidīts. 416 pār pret atturas noraidīts. 417 pār pret atturas noraidīts. 32. kompromiss pirmā daļa par pret atturas pieņemts. 32. Uh, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 427 par pret atturas pārbaudam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 33 par pret atturas pieņemts. 437 par pret atturas noraidīts.

pret atturas noraidīts. 445 par pret atturas pieņemts. 446 par pret atturas pieņemts. 35. kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais punkts. Empul par pret. Atturas noraidīts. 21. punkts, pirmā daļa itre par pret. Atturas noraidīts. 21. punkts, trešā daļa itre par pret. Atturas pieņemts. 22. punkts itre pār pret atturas pieņemts. 24 pār pret atturas pārbaudām. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Sākam balsot. Uh, pieņemts.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

Okay, now we can vote. Tagad varam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 474. Kurš par? Kurš pret? Atveris noraidīts.

pret atturas noraidīts. Pirmais. Par. Pret. Pieņemts. Otrais par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais, ceturtais, piektais, sestais identiski. Par. Pret. Atturas pieņemts. Astoņi <clears throat> par pret atturas pieņemts. Septiņi, deviņi identiski par pret atturas pieņemts. Desmit, piecdesmit pieci par pret atturas pieņemts. 11, 12 par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tagad 23. 24. identiski par, pret, atturas pieņemts. 25. par, pret, atturas noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 36. par. Tātad uh, balsosim par otro daļu 31. Punkt, grozījumā par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. pār pret atturas noraidīts. 37, 38 pār pret atturas pieņemts. 39 pār pret atturas pieņemts. 40 pār pret atturas pārbaudam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. Par pret atturas noraidīts. 42 pār pret atturas pieņemts. 43 par pret atturas pieņemts. 44 par pret atturas pieņemts. 45, 46 identiski par pret atturas pieņemts. 47 par pret atturas noraidīts. 48 par pret atturas pārbaudam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts.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 atturas noraidīts. 61 pār pret atturas pieņemts. 62 pār pret atturas noraidīts. Un beidzot balsojam elektroniski par visu šo ziņojumu, par visu šo tekstu. Sākam balsot. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referenti. Pietiekānīgs mazliet. Thank you for your applause. Liels paldies par aplausēm. Es vēlētos pateikties no sirds visiem ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kas eh, nopietni palīdzēja sagatavot šo eh, ziņojumu un eh, rīkojās ļoti konstruktīvi, pat ja sākumā mums bija gan maz domstarpības, gan lielākas domstarpības. Tātad liels paldies visiem! Siepa, you have, you have to learn Italian. Sirpa, jums ir jāiemācās itāļu valoda. Okay, we can go to the next point in our. Labi, tad varam pievērsties nākamajam punktam darba kārtībā. Runa ir par ilgspējīgu mobilitāti pilsētās. Referenti ir Eleonora Evi. Pronti, possiamo iniziare. Iniziamo col compromesso 1. Chi è a... Pirmais kompromiss par. Pret. Atturās pieņemts. Piedesmitais grozījums eh, divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturās noraidīts. 51. grozījums par pret atturās pieņemts. 52. par pret atturās noraidīts. Kompromiss 2 par pret atturās pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturās pieņemt. Kompromis 5 par pret atturās pieņemt. Simt septītais grozījums par pret atturās norādīts. Kompromiss 4 par pret atturās pieņemts. Deviņdesmit, astoņdesmit atstājas par, pret, atturās EPP ir par, tad pieņemts. 100. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 6. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 7 par, pret, atturās, pieņemts. Astoties eh, kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 107. par, pret, atturās, noraidīts. 109. par pret atturās pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturās pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturās pieņemts. Simt 14. par pret atturās noraidīts. 118. par pret atturās noraidīts. 11. kompromiss par pret atturās pieņemts. Kompromiss 12 par pret atturās pieņemts. 13. kompromiss par pret atturās pieņemts. 37. grozījums par pret atturās pieņemts. 41. par pret atturās pieņemts. 42. par pret atturās pieņemts. Un tagad balsosim par visu dokumentu elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Now we can vote the item 13. Tagad varam balsot par 13. punktu mūsu šodienas darba kārtībā. Līns ziņojums. Ārstnieciskā dzīvnieku parības izgatavošana, lēšana tirgu un lietošana. Tātad blokā balsojam blokā balsoju par visiem tiem grozījumiem, kas ir balsošanas sarakstā sākumā par pret atturās noraidīts. Simt piecdesmit par pret

atturās noraidīts. Kompromiss 3 par, pret, atturās pieņemts. Tālāk otrā daļa. 84. grozījums. Tas ir papildinājums par. Atvēls eh, mutisku grozījumu Nē. Nē. Labi, tad balsojam par otro daļu. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Tālāk, 7. un 86. par pret atturās pieņemts. Tagad blokā 88. un 94. kopā par pret atturās noraidīt. 91. Pieņemts. 92. par pret atturās noraidīt. 95. par pret atturās pieņemts. Deviņdesmit septiņi, deviņdesmit astoņi par, pret, atturās, pieņemts. Deviņdesmit devītais un simtais par, pret, atturās, pieņemts. Astoņdesmit devītais un deviņdesmitais blokā par, pret, atturās noraidīts. Nu, Astotais grozījums par pret atturās pieņemts. Tagad jābalso par devīto grozījumu. tāds pat kā 105, 106 par pret atturās pieņemts. 10, 107, 108 par pret atturās pieņemts. Vienpadsmitais, simt devītais, simt desmitais par pret atturās pieņemt. Pirmā daļa 113. grozījumā. Pirmā daļa ne, nu, tātad nav pieņemama, jo tas ir ārpus aptvēruma. Pirmā daļa par pret atturās norādīt. 114. par pret atturās noraidīts. 115. par pret atturās noraidīts. 116. par pret atturās pieņemts. Kompromiss 4. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromiss 9 par pret atturās pieņemts. 149 par pret atturās pieņemts. 140, 150 par pret atturās pieņemts. 151 un 248 par pret atturās norādīts. 152 un 246 par pret atturās norādīts. 42 par pret atturās norādīts. 43 par pret pret atturās noraidīts. 248 par pret atturās pārbaudīsim. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. 153. par pret atturās pieņemts. 154 par pret atturās norādīts. 160 par pret atturās norādīts. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemt. Tagad balsosim 161. Par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 5. Par, pret, atturās, pieņemts. 171 par, pret, atturās, norādīts. 173 par, pret pret atturās norādīts. 192 par pret atturās norādīts. 7. kompromiss par pret atturās pieņemts. 202 un 251 blokā par pret atturās pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss par. Pret. Atturās. Pieņemts.

218 par, pret, atturās, noraidīts. 219, 72 blokā par, pret, atturās, pieņemts. Divsimt trīsdesmit pirmais par pret atturās noraidīts. 232. par pret atturās noraidīts. Kompromiss 7 par pret atturās pieņemts. 235. par pret atturās noraidīts. <coughs> Kompromiss 8 par pret pret atturās pieņemts. 240. par pret atturās norādīt. Divsimt četrdesmit pirmais par pret atturās pieņemts. 242 par pret atturās norādīts. 243 par, pret, atturās, norādīts. 244 par, pret, atturās, pieņemts. 245 par, pret, atturās, pieņemts. 21. par pret atturās pieņemts. 22. par pret atturās pieņemts. 23. par pret atturās norādīts. 24. par pret atturās norādīts. 25. par pret atturās pieņemts. 26 par pret atturās norādīts. 29 par pret atturās pieņemts. 30 par pret atturās norādīts. 32 par pret atturās norādīts. 33 par pret atturās pieņemt. 34. par pret atturās noraidīt. 35. par pret atturās noraidīt. Kompromiss 1 par pret atturās pieņemt. 44. par pret atturās pieņemt. 45. par pret atturās norādīts. Kompromiss 2 par pret atturās pieņemts. Otrais grozījums par pret atturās pieņemts. 55. par pret atturās norādīts. 56. par pret atturās norādīts. Sešdesmit septītais par pret atturās pieņemts. 68. par pret atturās norādīts. 69. par pret pret atturās pieņemts. 79 par pret atturās norādīts. 75 par pret atturās norādīts. Tagad balsosim par visu dokumentu grozītajā versijā. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Nobalsojuši visi. Pieņemts. Komplimenti ar relatore Lins. Apsveic referentu. No, no, no, no, no. Now it is a game, only 30 amendments. Okay. Nu, tagad būs tāda spēlīt vien, jo grozījumu nav daudz. Tātad nākamais punkts darba kārtībā. 30. un 31. gada pārskats par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību. Referenti ir Gūtlands kundze. Varam sākt. Pirmais grozījums par. Pret. Atturās pieņemts. Otrais par pret pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. Trešais grozījums pār, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais pār, pret, atturās pieņems. Sestais pār, pret, atturās pieņemt. Septītais pār, pret, atturās pieņemt. Astotais pār, pret, atturās pieņemt. Kompromiss trīs par, pret, atturās, pieņemts. Tagad balsosim par grozījumu 9, jo tas ir savietojams ar kompromisu 3, kas par, pret, atturās, pieņemts. 11. par, pret, atturās, pie, norēdīts. 12. par, pret, atturās pieņemts. 13. par pret atturās pieņemts. 14. par pret atturās pieņemts. Kompromiss 1 par pret atturās pieņemts. 18. savietojums ar kompromisu par pret atturās pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 20. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 21. par. Pret. Atturās pieņemts. 22. par pret atturās noraidīts. 90, 23. par pret atturās noraidīts. 24. par pret atturās pieņemts. Kompromiss 2 par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemt. 27. par pret atturās pieņemt. Trīsdesmitais par pret atturās noraidīts. Varam pārbaudīt. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā. Noraidīts 29 pret 29. Izskatās labi. Tālāk. 31. Pald, eh, ka par, pret, atturās. Nu, tāda pati situācija pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 33. par. Pret. Atrās. Pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 34. par. Pret. Atturās. Norādīts. 36. par. Pret atturās norādīts. 37. par pret atturās pieņemts. 38. par pret atturās norādīts. Tagad balsosim par visu dokumentu kopumā. Elektroniskais balsojums sākam balsot. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu kolēģis Gūtlandu. Okay, we have uh, some. Labi, tagad 5 minūšu izpauze, un tad atsāksim darbu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 Dear colleagues, we have. Uh... Kolēģi, mm, prieks mūsu vidū sveikt Fernandes kungu. Viņš ir 2016. gada budžeta referents. Viņš iepazīstinās ar budžeta prioritātēm. Un vienlaikus es vēlos arī norādīt, budžeta procedūra ir, protams, ārkārtīgi apjomīga. Es pats esmu bijis um, jau iepriekšējā arī referents, un es zinu, kā šī procedūra notiek. Un parasti ir tā, ka referentam ir te jāveic milzīgi darbi, un viņam ir jādodas uz katru komiteju un ir jāizskaidro. Nākošā gada budžeta prioritātes un papildus ir jau jāapskaidro kādi ir galvenie sarežģījumi, kas rodas. Es domāju, šodien mēs precīzi atkal dzirdēsim šādu informāciju. Par zināmām problēmām un arī jaunojumiem varbūt un uzreiz došu vārdu referentam kungam. Tā kā došu vārdu jums lūdzu. Paldies priekšstādātā. Es pateicos Esmu gan netik daudz, lai pastāstītu jums par šīm prioritātēm, bet galvenokārt, lai uzklausītu jūsu viedokļus, jūsu svarīgas atziņas un ņemt to visu vērā veidojot 2016. gada budžetu. Un, protams, šajā gadījumā man ir īpaši prieks, ka jūs tieši priekšsādātāji pats esat jau reiz strādājis pie budžeta, un jūs ļoti labi apzināties visus tos sarežģījumus un grūtības, kas ar to saistās. Uh, Vēlos sagādināt. Pirmkārt, jau ir uh, spēkā vadlīnijas, kas tika apstiprināts jau arī 2015. gada 11. marta plenā sesijā, un uh, tas ir skaidri noteikts. Uh, trīs galvenie prioritārie jautājumi - nodarbinātība uzņēmumu, īpaši maziem vidēju uzņēmumu un uzņēmē darbības veicināšanu. Un tam, protams, ir tiešākais arī seks tad budžetā. Tālāk nosakot skaidrs arī pozīcijas un prioritātes. Mēs nedrīkstam arī, protams, aizmirst mūsu ārējo solidaritāti, mūsu ārējo atbildību un migrācijas situāciju. Tādēļ es vēlos skaidri pateikt, mums ir nustādīti šie augstie principi, mēs tos ievērosim, un tas, protams, kļūst par mūsu tādu pamatdarbības veidu. Esam panākuši vienošanos ar padomi par maksājumu plānu ar dalībvalstīm. Tas vienkārši izriet no tādas loģiskās arī uh, saistībām, kuras mēs dalībvalsts bija uzņēmušās iepriekš pašas. Tas vispār nebija pat apsvēršams, tas bija skaidri, ka jāsmaksā viss tas, par kuras esat iepriekš solījuši, kādas saistības dalībvalsts uzņēmās. Un vienkārši uzkrātie rēķini, viņi ir jāatrisina. Un tagad ir panākts šis risinājums, šis maksām plāns, un mums tiešām ir izdevies panākt to, ka da, iestādes tiešām izrāda šādu vēlmi un atrisina šādām. Un tās galvenokārt izrietēja no 2013. gada kohēzijas maksājumiem. Līdz šim mums izdevās panākt jau li, nu, vienošanos par to, ka no 2016. gada vienīgais 2 miljārdi ir tā pieļaujamā summa par nesamaksātiem rēķiniem. Un tas iekļaus arī daudz gadu finanšu schēmām. Uh, Papildus es redzu arī ir vairākas valstis, kas varbūt nav īsti apmierināts ar uh, daudzgad finanšu schēmu. Bet ir tā, ir kā, taču jābūt ir vienbalsīgam lēmam attiecībā uz budžetu. Pēc tam savukārt dalībvalsts sāk uh, dīdīties un nav apmierināts ar to, kāds ir rezultāts. Tādēļ vēlos visiem atgādināt, ka tas ir mūsu pienākums visu laiku atgādināt padomē, ka viņi ir uzņēmušies ir saistības, un mums savukārt ir vienīgā iespēja izmantot elastīgi un neizmantotās uh, rezerves. Tā ir tāda kārtība, un galu galā mēs esam pateikuši, nu, ka tā ir padoma, kas nolēma, ka, jā, Eiropas Savienības budžets visu laiku samazinās, papildus gan uzticot jaunas kompetences Eiropas Savienībai. Turklāt arī Eiropas Savienība ir paplašinājušies, tagad esam 28 dalībvalsts bet, nu, diemžēl, diemžēl, mēs visu laiku runājam par šādu nepietiekamu mazu budžetu, kas ir tikai viens procents no valstu ieņēmumiem un kas veido 145 miljārdus eiro. Man skaitļi, protams, atklāja arī reizē šī budžeta pienoto vērtību. 6% budžeta ir jāaiziet administratīviem 94% ir investīcijām. Tas tikai parāda to, kāda tiešām ir Eiropas budžeta pievienotā vērtība. Protams, ka tam būs vistiešākās seks arī uz Eiropas investīciju fondu, kad mēs panāksim šādu vienošanos. Arī domāt par Eiropas 2020 stratēģijas un Connecting Facility e, instrumentā naudas e, pārskaitīšanu šā gadījumā. Mēs izmantojam šo rezervi, kas jau šobrīd ir pieejama, un reizē pierāda skaidru efektīvu veidu, kas uh, ir jāīsteno pārvaldot uh, budžetu. Tālāk par kalendāru. Mēs saņemsim tātad savu mandātu trilogam 23. jūnijā uh, to balso komitejā, jūlija plenārsesija Tālāk ir iespēja iesniegt grozījums, un septembra vidū mēs pieņemam budžeta a, priekšlikuma ziņojumu, budžeta priekšlikuma apstiprināšana oktobrī un 12. 13. A, oktobrī un 28. oktobrī balsojums plenārsesijā. Un tālāk jau sākot izskatīt to samināšanas procedūru. Un vidas komiteja, protams, ir svar nozīmīga loma. Atsevišķajā kategorijā numur divi, kur ir uh, programma LIFE un uh, papildus, kur ir paredzēts pieaugums uh, 6,4% un 1,8% pieaugums trešajai kategorijai Food and Safety un veselība. Tur ir pieaugums 2,4% saistību maksājumos 4% pieaugums. 2,1 pieaugums patiks nekaitīgam, 4% pieaugums veselībai un papildus arī maksājumiem pieaugums ir 208,6% un veselības um, programmā 23,8%. Tas ir maksājuma sadaļā. Ņemot vērā arī iespēju tomēr tas, ka vispār budžets visu laiku samazinās, tas ir tomēr nozīmīgs šis eh, papildus eh, iegūms. Par aģentūrām EFSA un otrā aģentūrai mums šobrīd ir samazinājums 2% priekšlikumā. Tas nozīmē, ka piecu gadu laikā samazinās jau par 10%, kā tas ir arī līdzīgs citām iestādēm. Bet nevainās uh, vaka, uh, apmaksāto darbinieku skaits, savukārt jautājums, vai ir izdosies piesaistīt 37 jaunas darbvietas. Nu, tur katru aģentūru izskatā atsevišķi. Un par katru pasteni izskatā atsevišķi. Nu, te ir jāskatās, te būs šis pilotprojekts. Pa trešo kategoriju, te zinām problēmu. Mēs izmantojam pilnīgi visu rezervi, komisija tādēļ ierosina mobilizēt elastības instrumentu 124 miljonu apmērā. Mūsu mērķis ir, protams, izmantot šo elastību, lai nodrošinātu iespēju, ka pilotu projekti tiek iznot arī šajā kategorijā, trešajā kategorijā. Šie pilotprojekti, atgādināšu jums, ka te mēs runājam par sagatavošanas darbiem un pilotprojektiem, kas arī ir skaid, nu, skaidriem nosacījumiem, un tie ir pakļauti finanšu regulē. Un tā noredz, ka sagatavošanas darbiem var maksimums piešķirt uh, 100 miljonus un uh, 40 miljonus pilotprojektiem. Nu, kā es teicu, esmu šeit ieradies ne tik daudz jums klāstīt un klāstīt, bet uzklausīt jūs un ļoti rūpīgi atzīmēt jūsu viedokļus un uh, pārliecību. Tāpat arī uzklausīt jūsu ierosinājumus. Nu, tā arī tādēļ mm, vairāk neko neteikšu. Paldies. Paldies, Jose Manuel. Un tūlīt pat sākam arī diskusijas. ņemot vērā komitejas prioritāti. Šeit ir aktualitāte saistībā ar budžetu, un tad arī, ja kāds cits kolēģis vēlēsies izteikties, tad arī, uh, jā, tiks dots arī viņam vārds, lai jūs arī saņemtu uh, indikācijas no mūsu puses. Nu, tagad jau ir trešais atskaidu finanšu schēmas gads. Trešajā gadā nu tagad visam vajadzētu uh, jau būt korekti īstenotam, taču bieži vien mēs redzam, ka maksājuma saistības tiešām arī liedz uh, šo schēmu pilnībā īstenot, un arī live programmas īstenošana saskaras ar nopietniem šķēršļiem, kas ir saistīti ar nesamaksātajiem maksājumiem. Mēs kā komiteja redzam, ka uh, res, uh, budžeta resursi, uh, lai programmai nākamam gadam, lai tas uh, tik, notiktu saskanīgi ar daudzgadījušu schēmu, lai tas nebūtu zemāk par iepriekšējā gada līmeni. Mēs vēlamies saglabāt šo programmu, kas ir absolūti prioritāra programma mūsu komitejai. No otras puses, ir arī vairākas programmas un aktivitātes, kas ir trešajā izdevuma kategorijā. Uh, Uh, komisijas budžetā. Trešā izdevuma kategorija, kā tu jau norādīji, ir ļoti sarežģīta. Tur ir mazas un ļoti mazas programmas, kas attiecas uz pilsoņu Eiropu. Tas ir, protams, saistīts ar sabiedrības veselību, tas ir saistīts ar patērētāju aizsardzību un ar pilsoniskas aizsardzības instrumentiem. Mēs vēlētos, lai 2016. gadā arī šīm programmām tiktu uh, veltīta nepieciešamā uzmanība, lai šīs programmas arī tad tiktu atbilstīgi finansētas, ņemot vērā, kāda ir šo programmu ietekme uz pilsoņu dzīvē Eiropā. Tad mēs arī vēlētos, lai visas izdevuma kategorijas, kas tiek paredzētas uh, klimatizmaiņām vidē, veselības aprūpēji, uh, pārtiks nekaitīgumam, neatkarīgi arī no tā, ka bieži vien tiek runāts arī par uh, ļoti blīviem izdevumu kategorijām, lai tas tomēr tiktu saglabāts jau iepriekšējos līmeņos. Jo šīs programmas ir ļoti, un projekti ļoti svarīgi pilsoņiem. Noslēgumā viens komentārs par decentralizētajām aģentūrām, Eiropas aģentūrām. Te ir daudz un dažādas aģentūras, tu jau minēji EFSA, EKA, e EMA un citas, visas šīs aģentūras, kas ir uh, šīs komitejas pārziņā. Aģentūra jautājums noteikti ir aktuāls. Bieži vien mēs redzam, ka uh, komisija mēģina samazināt aģentūrās uh, personālu, bet tas nav savietojami ar tām prasībām, ko mēs nosakām aģentūrām un darba uzdevumiem. Aģentūras uh, saņem maksājumus no ārpuses, lai veiktu savu darbu un veiktu to darbu, ko mēs kā likumdevēji esam viņiem paredzējuši. Jā. Ārējie resursi tiek iekļauti budžetā, Eiropas Savienības budžeta aprēķinā. Tad ir nepieciešams arī nepieciešami humāni re cilvēku resursi, lai varētu veikt uh, šo darbu, bet bieži vien tas nu nav gluži saskanīgi, nav pietiekami daudz cilvēku, lai veiktu um, to mandātu, ko esam piešķīruši aģentūrām, un te ir jāpievērš uzmanība. Ja mēs kā likumdevēja vēlamies, lai aģentūras būtu aktīvāks un darītu vairāk, un resursus viņi uh, uh, ņem no tirgus, tad mēs nevaram viņiem samazināt uh, personāla skaitu, jo gluži vienkārši viņi nevarēs veikt savu darbu. Tā ir absolūta prioritāte. Uh, kom, mūsu komitejai un iesakām to ņemt vērā, apspriežot budžeta procedūras. Protams, arī diskusijas būs ļoti sarežģītas ar, ar padomu, bet, nu, cerams, ka rezultāti būs labi. Nu, kurš sāks izteikties? Nezinu. Grostet, Grote, Lūdzu. Eh, François. Oui, je vais, je vais être très rapide. Paldies, pavisam ātri. Paldies godādiem kolēģiem, ka jūs šodien atnācāt un pasāsiet jau par milzīgo darbu, ko esat padarījis. Un es apzinos ļoti labi to šā milzīgo darbu, kas jums jāveic. Un es vēlētos vēlreiz apliecināt to pašu, ko teica arī mūsu komitejas priekšsēdētājs, šis atbalsts attiecīgi uz veselības jautājumiem. Īpaši par šiem jautājumiem, Uh, par aģentūru, īpaši Eiropas zāļu aģentūra. Ir tā, ka vienkārši ir zināt, kritiskā robeža, kur vairs vispār šīs aģentūras nespēja veikt tās funkcijas. Un viņi tieši mums uzdod šo jautājumu, kā lai mēs izņemam savus uzdevumus, ja mums nav pietiekami personāla. Tas ir ļoti nopietns jautājums, tas jāņem vērā. Un mēs vēlētos tiešām, ka nav iespējams strādāt un nav iespējams drīkst, nav pieļaujams, ka tiks samazināts darbinieku skaits. Un otrs, jautājums arī par sabiedrības veselību. Ir šis noteiktais budžets. Un tas gan skar gan mūsu komiteju, gan arī pētniecības komiteju, jo tas iet, iet roku rokā sabiedrības veselība un pētniecība. Bet arī šeit ir ļoti nepietiekams budžets. Atkal šo nedēļu jau bija aktuāls jautājums, un mēs uzsākam no jauna diskusijas par to kādā veidā var īstenot, uh, piemēram, jaunu zāles bērnu ārstniecībā, kā var īstenot arī inovatīvās zāles. Tas nepieciešams, un tam ir jāsaglabā noteiktais budžeta apjoms, lai šāda pētniecība varētu turpināties. Dažkārt man ir tāds sajūta, ka komisija īsti neizprot, cik ļoti nozīmīgi ir sabiedrības veselības jautājumi. Un tādēļ es vēlos vēlreiz apliecināt mūsu pārliecību, ka šie jautājumi ir tik būtiski, tie ir būtiski vēlētājiem un tie patiešām atklāja Eiropas vienotu vērtību. Paldies! Jā, ich möchte auch nochmal an dasselbe. Jā, es arī vēlētos tieši par to pašu. Nu, aģentūrām ir, zin, zinām, viņiem ir savas arī klienti. Un ietām. Ja Viņiem jāsamazina apjoms, un tas nozīmē darba pieejamos resursus, tas nozīmē, ka viņiem cieš no tā viņu pat klienti, kam ir jāgaida ilgāku laiku uz dažādu veidu atbildēm, un, piemēram, Eiropas medicīnas aģentūras resursu samazinājums nozīmēs to, ka jaunās zāles nonāks vēlāk apritēm tirgū, jo šādu zāļu licenču izsniegšanas procedūra palielināsies. Un tas ir skaidrs, piemēram, ļoti nopietns trūkums, kas veidojas. Un, piemēram, arī atsevišķās komitejās, kur mēs strādājam par trips jautājumiem, ja tiek samazināt personāla izdevumi, tas nav pareizais solis. Tādēļ mūsu aģentūras, kuras, atbildī, kuras mūsu komitejas atbildībā, mēs tieši vēlamies norādīt ne jau tikai runu par vispār viņu funkcijām uzdevumu runu, bet par viņu klientiem arī, kuri cieši. Ir jānodrošina, ka klients saņem šo informāciju un visus pakalpojumus, Uh, noteiktā laika posmā. Un tas iespējams tikai tad, ja viņam ir pieejami uh, vispār pietiekami darbinieki. Un ir tā, ka, protams, ir lietas, kuras ir kā papīri izskatās, ka darbojas, bet, nu, protams, aģentūrām ir nepieciešams kritiskais finansējums, un tā, ka es piekrītu gan komitejas priekšsēdētājiem, gan arī Krostets kundzei, uh, Te ir skaidrs uzdevums, un mēs vairākums komiteja atbalstam šādu nostāju. Aģentūram jāsaglabā tām nepieciešamais finansējums, lai tas priekšām spētu arī elpot un vispār arī neatkarīgi darboties. Un ir jānodrošina šāda neatkarība arī turpmāk. Paldies. Jankerberings, paldies. Jā, paldies priekšsādātājiem. Paldies, Fernandes kungs, ka esat šodien ieradies pie mums. Pilnībā piekrītu kolēģiem par aģentūrām. Bet man ir vēl cits aktuāls jautājums. Es runāšu par budžetu tādu veiktspēju. Es uzskatu, visu budžetu procedūru ir samilzus ļoti tehniskās detaļās. Mēs neesam grāmatveži, mēs esam politiķi. Mēs vēlamies panākt tiešām, lai nauda dod zināms rezultāts. Uh, Un, ja skatāmies vidas jomā, mums ir, protams, sava sava budžeta pozīcija 3,4 miljardi e, eiro e, daudzgad finanšu plānā, un tam ir bijis jau šobrīd ļoti nopietns un labs rezultāts. Ja skatāmies arī lauksamniecības politikā, agrī tur ir 22 miljārdi, tur ir e, tātad uzreiz jūs redzat septiņas reizes vairāk naudas. Um, bet rezultāts ir gandrīz neiespējams vispār to izmērīt saskaņā Eiropas revīzijas palātu. Šo 22 miljardu tēriņu īstenībā kur neatspoguļos, kādā veidā ir iegūts konkrēts rezultāts. Manuprāt, tas atklāja nozīmīgu problēmu, tā kā mūsu budžeta pozīcija LIFE ir ļoti skaidri pierādījusi rezultāts, bet vienmēr trūkst rez, uh, papildus naudas. Savukārt agrī, ja mēs turpinām tērēt 22 miljārdus, bet nav skaidri redzam rezultātu, nu tad tas atklāja būtisku problēmu, ko ir norādījusi, ko ir norādījusi arī revīzijas palāta. Un tad, es atskatoties uz 2013. gada budžeta ziņojumu, tur skaidri norādīts revīzijas palāta ziņojumā par to, kā konkrēto projektu izvēle ir parasti pamatot tas, ka ir ir vienkārši jāiztērē piešķirta Eiropas līdzekļi, jo iekavās vai no nu Lietuva vai tad pazaudē šo naudu. Un uh, otrkārt, tad viņu sniegumu tiek tiešām izvērtēts ļoti tā ierobežot. Mēs savukārt kā politiķi vēlamies redzēt izmaksu liederību. Mēs vēlamies, lai Eiropas budžets tiešām nodrošina pievienoto vērtību. Lai nebūtu tā, ka Eiropas nauda tiek vienkārši iztērēta. Ņemot vērā revizijas palātas atzinums, ņemot vērā tas, ko es atsīju laifu budžet, budžets iepratiem lauksaimniecības budžetam, vai jūs esat gatavs daudz vairāk tā akcentu salikt uz šos veiktspējas rādītājiem attiecības 16. gada budžetu? Konečins kundze. Paldies priekšstādātājiem. Paldies, ka atnācāt šodien uz mūsu komiteju un vēlties iepazīstināt ar aktuālo situāciju. Es izteikšos par uh, mūsu aģentūrām. Es nevaru iztēloties, ka samazinātu aģentūru budžetu. Jo te aģentūra spēlē būtisks lomas galu galā. Tur darbojas Eiropas labākie eksperti. Mums vajadzētu tiešām šādiem jautājumiem pieiet ļoti koordinēti. Dažkārt tas ir bijis ļoti sarežģīti. Ir, protams, arī tāds aģentūras, kas mums ir nepieciešams ļoti, nu ļoti, Un nu, dažkārt, nu, vienkārši nepietiek šo līdzekļu. Nu, mēs redzam, parādās jaunas infekciozās slimības, eh, atkal izplatās tuberkuloze, HIV vīrus un daudz slimības ievazā arī turisti. Līdz ar to ir pilnīgi nepieņemami, ja šai aģentūrai atņemtu vēl papildus līdzekļus. Līdz ar to veselības aģentūrai nedrīkst samazināt budžetu. Tas radītu katastrofāls seks, ja samazinātu viņu budžetu par diviem procentiem. Papildus viņam būs jāpārvāc, un tas taču arī maksās. Pirmkārt, jau mēs runājam par to iespēju, kā mēs savus budžeta līdzekļus tērējam atbildības sajūtu. Par to es arī iestājāmies un vienmēr protestēsim, ja konkrētai aģentūrai tiks atkal samazināti līdzekļi. Nu, mēs katru gadu celām šo jautājumu par aģentūrām, bet, nu, visu laiku ir jācīnās, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka tiks samazināt līdzekļi. Paldies. Čau, kungs. Paldies priekšstādātājiem. Paldies, Fernandes kungs, jūs ieradāties. Lai pārnāt ar mums arī par 16. gadu budžetu. Es piekrītu visiem kolēģiem, kas iepriekš jau izteicās, un arī no savas puses tikai vēl par dažiem svarīgākiem jautājumiem. Viens jau ir tas pats jautājums, par kuru arī Gebrandī kungs. Gan vides jautājumi, gan arī saistīti jautājumi. Mums tad ir ļoti rūpīgā seko visiem Eiropas budžeta tēriņiem, saistītām politikām, kas nav vidas komitejā, bet kas ļoti tieši ietekmē Eiropas vīdi un dabu. Nedrīkst būt tā, ka ir papildu citēriņi, kas ir pilnīgi pretēji vidas mērķiem. Par līdzinājās likumdošanas īstenošanu. Life programma. Nu, tā ir viena, bet ir arī vēl cits. Natūra 2000 tīklus. Mēs zinām, ka vairākam daudzās dalībvalstīs problēmas ar šo finansējumu, Natūra 2000 programmas tīklu finansējumu. Un ir tas spiediens pārskatīt um, dzīvu un putnu dzīvnieku mājvietu dzīvotņu direktīvu. Bet, nu, jāskatās, ka, ja, vai tad tiešām nepieciešams, vai tad ir izvērtēts, vai tad tur ir kāds problēmas, un vai vispār to ir vērts darīt. Par aģentūrām es varu, protams, pilnībā piekrist kolēģiem. Bet es runāšu par patīks nekaitīgumu iestādi. Ar jauno ģēmo regulu, kas tās ir spēkā, manuprāt, tad EFSAS darba apjoms varētu milzīgi pieaugt. Tad varētu būt ļoti daudz jaunu pieprasījumu par ģēmo kultivēšanu, audzēšanu Eiropā, atļauju izsniegšanu. Tādēļ sagaidot šādu lielāku darbu slodzi būtu pilnīgi nepieļaujami un bezatbildīgi samazināt EFSAS budžetu. Nu, tas varētu tikai radīt papildus jaunus riskus, um, pieļaujot ģēmo audzēšanu, bet, nu, šādi riski nav pieļaujami, un to nevēlas arī redzēt mūsu vēlētāji. Paldies tālāk, Kalimbaks kundze. Jā, es arī vēlētos tikai pateikt to pašu, ko jau mani kolēģi. Visas saistības, ka Eiropas Savienība ir uzņēmusies un kas nostiprināts līgumos, ir jāievēro. Ja skaties 178. pantu par arī Eiropas parlamenta darbību, tur ir skaidri, nu skaidri pateikts, arī veselības jautājumi ir mūsu kompetence, un galvenais mērķis ir saglabāt Eiropas pilsoņu veselību. Un tas nozīmē, ka tās ir galvenais vektors virziens, kas ir saistošs visām aģentūrām un viņu saprotamās prasības, lai būtu nodrošināts arī finanses, lai aģents varētu strādāt un darboties, tas ir skaidri jau tad arī atrunāts 678. pantā. Nu, ja neviens vairāk, vairāk vārdu vairāk nelūdz, Fernandes kungs, jūs vēlaties ko teikt? jāsaprot, ka mēs šeit runājam par komisijas izstrādāto budžetu projektu. Un šeit ir atkal iestrādāti jauni brīnumi. Nu, no padomas mēs varam sagaidīt vēl sliktāks, arī sliktās ziņas. tā ka mums būs jāsakā tās, cik daudz atkal samazinājumu pieprasīs un ir jā, atkal ierakstīs padome, jo šie samazinājumi attiecībā uz aģentūrām, tam, protams, ir, ir skaidrs, zinām, kritiskā robeža, kad vienkārši vairs tad aģentūras nespēja arī iznot savas funkcijas. Tas ir zaudējums Eiropai. Mums vajadzētu ļoti rūpīgi līdz to, to ņemt vērā. Pār šo tiešām budžeta liederīgumu veiktspēju um, jā, mēs esam situācijā, kur ar vienu ir zināms tāds ierobežojums, un vienlaikus papildus spēkā ir daudzgad finanšu schēma, un tā ir pakārtotās politikas. Vai nu tā būtu vide vai kohēzija. Jaunā kohēzijas politika ir virzīta uz to, lai, protams, vairākās valstīs veicināt izaugsmi un ekonomikas atjaunošanos. Bet šī sniegums un liederība, tas, protams, pieprasa globālu skatījumu. Ko es ar to vēlos pateikt? Tikko mēs izsludinām kādu konkursu konkrētā programmā, tad var teikt, protams, ja šīs konkurss nav īsti noslēdzies, tad tas bieži vien nav gadējis rezultātu un vispār tad tas nav bijis liederīgi. Bet līdz ko vispār, ja mēs neuzsākam nekādu konkursu, tad arī nekad nevar būt nekāda izpilde. Ja mēs varam uzsākam novēlot arī programmu izpildi konkrētās dalībvalstīs, tās nozīmē, protams, ka kopēja izpildes samazinās. Mums ir jauna kohezijas politika šobrīd spēkā, bet vienlaiks mums ir jauna arī lauksaimniecības politika tāda. Par LIFE programmu tur jums piekrītu. Man nepieciešams jūs atbalsts, lai šo tam virzīt tālākais sarunās. Vēlos arī atgādināt, kāda būs padomas pozīcija. Viņi visu laiku taču skaidri pateikuši Jau tā ir mans budžets, bet uh, padomu visu laiku to mēģinam vēl samazināt. Uzņem saistības, bet pēc tam negrib tās maksāt. Mm, tas būs aktuāli arī, un tas būs jāpatur prātā, cīnoties tālāk budžeta sarunās. Tas jau nav aktuāli tikai parlamentam, bet visām iestādēm. Es ļoti rūpīgi atzīmēju arī jūs pārējos iebildumus un bažas. Un daudz īstenībā no tām, ko jūs sakāt, jau esmu iestrādājis arī savā ziņojuma projektā. To visu kopā, protams, ir ļoti grūti salikt un pārvaldīt. To mēs ceram, ka tas mums izdosies un ka arī padome nerīkosies um, nu, tādā veidā, kā radītu vēl jaunas problēmas. Mums jau šobrīd pietiek šo problēmu ar 2016. gada komisijas sagatavoto budžetu projektu. Nu, ko dzīvosim, redzēsim. Un turpināsim strādāt. Ņemot vērā arī jūsu izteiktās bāžas par šo budžetu. Mēs varētu runāt arī par šeit negatīvām prioritātēm, bet tā būtu jau cita saruna. Paldies! Thank you very much, Jose Manuel. Thank you. Paldies, Jose Manuel, jums. Paldies, ka ieradāties un ņemāt vērā arī mūsu apsvērums un prioritātes. Un mēs jau iepriekš uzsvērām, kā problēmas mēs sasredzam, un galvenokārt mūs satrauc problēma, kas saistās ar aģentūrām un es ceru, ka jūs to paņemat līdzi kā ar vielu pārdomām. Paldies visiem kolēģiem par arī visu aktuālo darbu, un tagad atgādāšu tikai tālāko kalendāru. Ziņām projektu izskatīšana plānota 15. un 16. jūlijā. Korapēr apstiprinās padomas pozīciju kaut kad jūlija otrā pusē, Un tālāk grozījuma iesniegšana šeit komitejas ietvaros ir 17. jūlijas. Nu labi, līdz to esam pieliekšu punktu rīt cēlienam un tiekamies pēcpusdienām. Visiem labu apetīti!